this rule by Senator. But the Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Dārgie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, lai varam sākt balsošanu. Yeah. Ο συνάδελφος Σαλαφράγκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Σαλαφράγκας kungs ir lūdzis vārdu, lūdzu. Your micro, please. Eh, quisiera, quisiera recordar a la Cámara, señora Presidenta. Es gribētu atgādināt deputātiem priekšsēdētājs skundze, ka aprīlī mana grupa izteica lūgumu. Tātad es gribētu atgādināt, ka aprīlī mana grupa izteica lūgumu, lai šajā plenārsēdē mēs nedebatētu par rezolūciju Guantanamo, ņemot vērā neseno teroristu uzbrukumu Bostonā, bet Svobods kungs norādīja, ka uzstāja, ka tagad būtu jābalso, bet debats varētu notikt vēlāk saskaņā ar 122. reglamentu pāntu. Priekšsēdētājs vēlreiz gribētu lūgt nenoturēt debates, bet tikai balsot par rezolūciju par Guantanamo rītdien. Paldies! Κυρία Σαλαφράγκα, θα ήθελα να σας... Σαλαφράγκας kungs, es gribētu informēt jūs, ka, balstoties uz mūsu reglamentu, jūsu politiskajai grupai ir jāiesniedz rakstisks lūgums Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem. Un tad pulkstens trijos šodien varētu nākt klējā ar paziņojumu un rītdien būtu balsojums, bet jums tas ir jāiesniedz rakstveidā. Labi, kolēģi, un tagad pāriesim pie balsošanas. Nē, Grēro kungs vēlas runāt, lūdzu. Dekaizers kundze, lūdzu. Vienkārši uh, gribējām aiztaupīt. Uh, um, administratīvās procedūras, uh, un tāpēc gribu paziņot, ka mēs piekrītam uh, Frankus kungam šajā jautājumā un vajadzētu tikai balsojumu. Paldies! Labi. Kolēģi, pirmais, par ko balsosim, ir Dafa kunga ziņojums, uh, ieteikums, projekts protokolam par Eiropas Savienības pamatiesību.